saskata Eiropas Savienībā noslēgtu birokrātisku vienību, kurā iedzīvotājiem nav teikšana. Eiropas Savienība uztver kā iedzīvotāja, kas mētā, pagai, kas neliederīgi izmanto nodokļu maksātāju naudu, neliekoties par, zinas par viņu interesēm. Uh, Bet eh, es eh, vēl arī varētu teikt ko to, eh, ka pat labāk Eiropas budžets arvien vairāk ietek, ieplūst Eiropas kabatās. Cilvēki jūt, ka tiek ietekmētas viņu dzīves, bet jautājums ir par subsidiaritātes principu. Un tāpēc es gribētu lūgt eh, parlamentu beigt eh, centralizācijas pasākums, ņemt vērā subsidiaritāti, eh, respektēt valdības, domāt vairāk par sevi un vajadzībām, nevis par Briseles vajadzībām. Jo šādā veidā labāk uzlabosies situācija iedzīvotājiem, kā es ceru, tas būs apvienotā karalistē, kad tā izstāsies. Paldies, nākamais. Zdehovska kungs, eh, Eiropas tautas partija. Člen Brexit partija, a možná. Uh... Es neesmu eh, Brexita partijas loceklis, varbūt kā atšķirībā no Brexita partijas locekļa, es apmeklēju aģentūras, es zinu, kā tās strādā un kāds ir to ieguldījums Eiropas Savienībā. Un Kaut arī es esmu par Eiropas Savienības reformu, es tomēr zinu, ka budžets balstās uz vienprātību, eh, atrodot kompromisus starp Eiropas eh, komisiju, grozījumiem eh, no Eiropas valstīm un parlamenta. Un es atšķirībā no dažiem deputātiem nedzīvoju savā burbulī un tu uzticu, ka tas viss nāk nāks par labu mūsu iedzīvotājiem, mūsu cilvēkiem. Atšķirībā no jums es to saprotu. Mums ir jāpalielina nauda un um, resursi aģentūrām uh, par uh, vairākiem miljoniem. Un, uh, ir vienkārši brīži, kad ir daudz un dažādi punkti, piemēram, Galileo un citas programmas, Un ja mēs runājam par Eiropas aģentūru eh, transformāciju, tad arī ir nepieciešami resursi, lai eh, pārvarētu eh, izaicinājumus, nodrošinot mūsu iedzīvotāju drošību un daudzas konkrētas satiksmes jomas uzdevumus. Un es ceru, ka sadarbībā Ar Somijas prezidentūru eh, mums eh, izdosies panākt vislabākos kompromisus ar vislabākās prezidentūras atbalstu. Paldies! Paldies jums izilās kartītes eh, pieprasījums no Sokola kungs. Pieņemsiet, lūdzu, Sokola kungs. Paldies, paldies priekšsēdētājs kundze. Sahovska kungs, jūs runājāt par kolēģiem no Brexita porties. Kāpēc jūs domājat, ka viņi ir, ir tik ļoti neapmierinoši? Ja Eiropas Savienības nebūtu, tad viņiem nekad nerastos drošība eh, runāt tik skaidri un eh, pārliecinoši. Eh, kāpēc jūs domājat, ka viņi izplata dezinformāciju? domājot arī mm, par pašu valsti. Kāpēc jūs domājat, ka es nesapratu jūsu jautājumu gan? Paldies eh, par doto vārdu. Es, man nevajag pat 30 sekundžu, lai atbildētu. Esmu studējis psiholoģiju Austrijā, un tur bija daudz uh, dažādu īpašu cilvēku un īpašu gadījumu. Uh, Un mēs e, šos īpašos gadījumus arī izpētījām. Un, ja e, šādu te novirzes e, diagnozi uzstādītu, tad es domāju, ka uh, varētu šo diagnozi piedarot arī viņiem. Paldies, un tagad nākamais Tomāšs Toičs no Eiropas Tautas partijas. Godājumie priekšsēdi, godājumie deputāti Eh, šķiet, ka laba budžeta vispār nav. Ir eh, šis budžeta priekšlikums noraidīts, tādēļ es piedāvāju, ka rītdienas balsojumā Eiropas viedoklis par 2020. Eh, gadu budžetu tomēr būtu pozitīvs budžeta projekts. Eh, lai eh, cik arī mums būtu punkti, kurus mēs gribam kritizēt, jo es arī esmu vienā grozījuma priešlikumā paudis to, ka 3 miljārdi eiro mm, vairāk vajadzētu kohēzijas eh, fondiem atlicināt mūsu budžetā kas ļautu mums izvairīties no situācijas, kas ir bijis ar, e, e, iepriekšējā e, daudzgad finanšu plānu e, pēdējo gadu. E, lūdzu to atbalstīt man priekšlikumu, e, manu grozījumu. Un tagad vārds Kircas kungam no Eiropas Tautas partijas. Paldies! Kā jau gribēju teikt mūsu britu draugiem. Mums ir skaidrs noteikums, un šis e, noteikums ir, ka deficīts nedrīkst pārsniegt 3% e, no IKP apvienotajā karalistē. Šis skaitlis ir sasniedzis 4 vai 5 procentus un eh, premjers ir izlēmis jau palielināt šo skaitu. Līdz ar to problēma būs apvienotās karalistas pusē. Tomēr ir skaidrs, ka mums ir nepieciešami papildinājumi papildu pūliņi finansējumā un Eiropas e, Savienības padomē ir jāatbalsta parlaments mērķu sasniegšanā. Nākamais, Rubas kungs, ETP. Chcę zacząć od gratulacji dla sprawozdawczyni osiągnięcia trudnego. E, paldies! Es e, gribētu vispirms sākt ar to, ka apsveikšu referentes, e, jo tika izveidots labs kompromiss. Es uzskatos, ka Eiropas Savienībai ir jākļūst aktīvākai būtiskās jomās 2020. gadā, nozīm, kas nozīmē, ka 2,7 miljardiem ir jāpalielina šis budžets. Un, Mēs ieteicām budžetam 170 miljārdus budžetam, jo ir nepieciešams klimata aizsardzības jaunatnes nodarbinātība, MVO atbalsts, kā arī pasākumi pētniecības darbā medicīnas jomā, vēža un audzēju jomā. Un, protams, Āfrikas cūkumēris eh, arī ir viena nozīme, nopietna slimība, pret ko arī vajadzētu vērsties, un tā ir arī būtiski skārusi Poliju. Un eh, tāpat es atbalstīju arī novatorisku programmu Darkneta monitoringam Un eh, te mm, ir runa arī par būtisku pakalpojumu atbalstu, aizsargājot cilvēkus eh, no eh, nelegālā interneta aktivitātēm. Dāmas un kungi, es ceru, ka rītdien mūsu kompromiss tiks atbalstīts. Paldies! Tagad Havas kungs, Eiropas Tautas partija. Doamnă președinte, domnilor, domnilor. Paldies, priekšsēdētāji, komisārkungs, godāmie kolēģi, klātesošie. Es vēlētos pateikties jums par iespēju izteikties šodien, un kā es ir ievēlēts Eiropas parlamenta deputāts, biju nedaudz e, izbīģies, ka es varētu palikt viens šajā plašajā zālē, jo es redzu ļoti daudz uzstājās un pēc tam zāli atstājiem. Es domāju, ka demokrātiskāk būtu palikt zālē un uzklausīt pārējos, lai dzirdētu, kādas tad ir viņu problēmas, jo šeit ir runa par solidaritāti, par Eiropas Savienību. Es nevēlos nevienam pārmest neko, bet eh, eh, palikt eh, plenārsēžu zālē un uzklausīt pār, pārējos nozīmē parādīt to, ka um, esam vienoti vai interesējamies par citu nostājām. Par budžetu runājot, esmu norūpējies par pašvaldību harmonisku attīstību. Mēs nevaram pieprasīt daudz darbību un eh, liels rezultātus ar nedaudz līdzekļiem. Ja, ja mēs vēlamies būt līderi klimata pārmaiņu ziņā, jauniešu nodarbinātību ziņā, mēs vēlamies, lai mūsu pašvaldības, eh, mūsu reģiona būtu ar vadošo lomu konkrētspējā, bet tam visam mums ir nepieciešams atbildīgs budžets un uh, arī šim nolūkam ir nepieciešams palikt sēžzālē un uzklausīt citus viedokļus. Paldies! Nākošais runātājs deputātes Piržākī. Paldies, priekšsēdētāji! Komisārs, godājumie prezidentūras pārstāv kolēģi, Eiropadome vēlas eh, samazināt budžetu par pusotru miljārdu. Šis samazinājums Eh, mazinās iespēja radīt darba vietas, eh, tēriņus jauniešiem, izpētēji, kā arī strateģiskajām investīcijām. Un mēs vēlētos nākošajam, eh, nākošai daudzgadu finanšu schēmai jaunu skatījumu, kas būtu ar lielāku izlēmību, kur būtu paredzēti lielāki finansējumi taisnīgs pārejas fondam, tāpat arī reģioniem, kuri ir um, atsakās no uh, ogļu izmantošanas. Uh, tāpat mēs vēlamies vairāk finansējuma inovācijām attīstībai un tā tālāk. Paldies! Un līdz ar to pieteiktie deputāti, iepriekš pieteiktie deputāti ir uzstājušies, un pieci ir brīvā mikrofona procedūrā e, pieteikšies. Vispirms Čuhodāro kungs, sociālistu demokrātu grupas vārdā. Čuhodāru képviselő. Lūdzu, Čuhodāru kungs, dod jums vārdu. Mulțumesc, doamna președinte, sunt Tudor Čuhodāru. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu Todors Čuhedāros, esmu ātrās palīdzības ārsts, iešķi slimnīcā. Un E, tur ir kolektīvs, kas nodarbojas ar augsta līmeņa ķirurģiju. Tā daudz tiek runāts par veselības aprūpi, medicīnu un iespējami glābt dzīvību. Jaunā programma Rescue, sakot, no rītdienas saņem 156,2 miljonus eiro un tā ir paredzēta efektīvām intervencēm Eiropas Savienībā. Šeit ir runa par dabas katastrofām, ugunsgrēkiem un rīt mums vajadzētu balsot. Uh, par to. Tāpat e, ir e, paredzēta efektīva līdzekļi prevencijai un konkrētām intervencijām, un tāpēc es daudzu Eiropas pacientu un nākotnes pacientu vārdā lūdzu ņemt vērā Eiropas aiz, e, civilās aizsardzības mehānisma veidošanu, kas ir jāatbalsta ar loģistiskas kapacitātēm, te, terapeitiskām uh, Eh, intervencēm kritiskā stāvoklī esošiem eh, pacientiem ir jātīst visas šīs programmas, un arī es vēlētos, lai eh, Nenas pilsētas klīnika varētu tikt iesaistīt šajā projektā. Šeit ir runa par projektu, kas ir nepieciešams, lai attīstītu cīņai pret vēzi Eiropas Savienības līmenī. Es vēlētos runāt par veselības aprūpi, jo es domāju, ka vienotība nozīmē arī veselību. Brīvā mikrofona procedūrā ir iespēja runāt vienu minūtu, un tagad došu vārdu Valasa kungam no GOS. Vienu minūtu. Paldies priekšēd. Komisija runā par izaugsmas un konkrētspējas prioritizēšanu, arī par to, ka ir jābūt darbiem klimāti jomā jauniešiem. Uh, cilvēktiesībām, taču bezgalīgi izaugsme nav savietojama ar klimata eh, aktivitāti. Emisijas pieaug, ja eh, ir izaugsme, bet klimats nestāv uz vietas. Ir steidzami jārīkojas, bet mēs dzirdam tikai skaists vārdus, nav darbu. Ja ir eh, budžeta atlikums, tad tas ir jāmobilizē. Nav tā, ka viss būtu kārtībā. Tas ir labi, ka līdzīgais ietaupam e, nebaltām dienām, ja ir šāda iespēja, bet šāds iespējas nav, mums ir nabadzība, un tā pieaug, un mazie uzņēmumi visā Eiropā arī e, viņiem iet grūti. Kādēļ neizmantojam šos līdzekļus, kas tiek e, rezervēti, lai risinātu nevienlīdzības problēmas? Jūs runājat par cilvēktiesību, jā, tā ir plaša tēma, bet tiesības saņemt pie, e, e, samaksu, pa ko var izdzīvot veselības aprūpe, kāpēc nevaram vairāk par to. Ir laiks runāt par Eiropas vērtībām un atbalstu nevalstiskām organizācijām, kas stiprinā demokrātiju un tiesiskum, tiesiskums. Kā ir ar kataloniešu ieslodzīšanu? Kā ar Juliana Assange ieslodzīšanu? Ir pārāk daudz šādu pretrunu jūsu pieejā. Paldies! Tagad došu vārdu Sokola kungam, Eiropas Tautas partijas vārdā. Paldies, priekšsēdus kundze! Klimata izmaiņas, tehnoloģiskā attīstība, migrācija, jauni politiski izaicinājumi. Ar visu to saskaras Eiropas Savienība. Priecājos, ka parlamenta priekšlikums ir progresīvs. Un nesam aizmirsuši par kohēzijas politiku, kopējo lauksaimniecības politiku, kas ir pamats solidaritātei, e, uz kuras ir celta Eiropas Savienība. Solidaritāte ar mazāk attīstītām dalībvalstīm, piemēram, Horvātiju, no kura es pārstāvu. Parlaments arī ir piedāvājis palielināt apvāršņu 2020 finansējumu pa 1 miljārdu eiro Mums ir nepieciešama vienā, eh, vien, eh, eh, vienādāka reģionālā sadale šo līdzekļu. Runājot par apvārsni 2020, šo naudu saņem turīgās valsts, kurām jau ir laba infrastruktūra un tās ir konkurētspējīgākas pret mazāk attīstītām dalībvalstīm. Ir jā, dod vienlīdzīgākas iespējas dalībvalstīm. Ar kohezijas politikas palīdzību mazāk attīstīs dalībvalsts varētu noķert attīstītās un saņemt apvāršņu 2020 finansējumu. Un tagad sociālistu vārdā runātājs Mavrides. Mavritis. Tie, kuri vēlas veidot spēcīgāku Eiropu, mēs gaidām arī vairāk finansējumu. Es šobrīd nerunāšu par skaitļiem, bet es vēlos uzrunāt komisāru. Jūs um, aicināt mūs ap, apstiprināt projektus ar Turciju, kuriem ir pievienotā vērtība. E, Komisārkungs, ja mēs e, šobrīd uzsāktu Eh, pēdējo mandātu, es varētu saprast šādā eh, veida projektus, bet šī metode jau eh, tika izmantot iepriekš, un kas tad ar to notika? Notika tas, ko mēs redzam Turcijā. Turcijas in, invāzija mm, Afrinā, Sīrijas ziemeļos, nelikumīgi naf, urbumi, ir 2019. E, gads, komisāra kungs, kā jūs e, pieļaut, ka šī metoda varētu sniegt atšķirīgu rezultātu? Un visbeidzot, Gelēr kungs, Riņu grupa. Mēs šeit runājam par lēmiem, kurus arī ietekmēs nacionālās valdības, nacionālās parlamenti. Un Tādēļ, ja būsim godīgi, runājot par Eiropas izaicinājumiem, demogrāfijā, novecošanā, vidas jomā, e, trūkumā e, pētniecības finansējumam Eiropas Savienībā un daudzās citās jomās, kur mēs neinvestējam pietiekoši šeit, ne tikai Eiropas Savienība pati, bet arī nacionālās valdības ir tās, kam būtu kas jādara. Kā mēs raugamies uz investīcijām nākotnē, infrastruktūrā, attīstībā un tādās ekonomikas jomās, kas dod ilgtermiņa labumu? izaugsmas un stabilitātes pakts traucē investīcijas nākotnē, un tad es domāju, ka Eiropas Savienības budžets ir tikai mazs aspekts šajos izaicinājumos, ar kurus, kuriem saskarāmies. Tad ļaicināšu paraudzīties uz šo problēmu, lai mēs varētu arī prasīt no nacionālām valdībām investēt vidē, izglītībā, infrastruktūrā un citās kritiski nozīmīgās jomās, kas padarīs Eiropas Savienību dinamiskāku. Paldies! Līdz ar to brīvā mikrofona procedūra beigsies. Vārds Ettingera kungam komisijas vārdā lūdzu. Frau Prezidentin. Priekšsēdētājs kundze, dāmas un kungi, kopā ar saviem darbiniekiem es piefiksēju jūs ierosmes, šaubas, kritiskos argumentus Uh, priekšlikumus uh, un mēs tos uzklausījām, un pavisam noteikti nākamajās dienās uh, iesaistīsim izvērtēšanas, padziļinātā izvērtēšanas procesā. Un tad tas būs pamats pētījumam kas, ko jūs arī saņemsiet un kur būs iekļauti e, gan parlamenta priekšlikumi pēc jūsu rītdienas lēmumu, kā arī e, padomes e, grozījumi, ko jūs saņēmāt. Tātad tas viss tiks izvērtēts. Ehm, mēs arī, kā jau parlaments eh, lūdza, tad pievērsīsimies arī eh, rezervju tēmai un to izmantošanu, ar to izmantošanu saistītajiem priekšnoteikumiem, eh, cerot panākt, ka šādā veidā budžets būs iespējams arī pēc rezervēm. Eh, par eh, deputāta Mika Valesa teikto, tas bija ļoti saistoši. Eh, te ir jautājums par to, vai saimnieciskā izaugsme pati par sevi nozīmē sliktāku klimātu un vidas aizsardzību. Es tā nedomāju. Es varu iedomāties, ka Eiropas ekonomika piedzīvo izaugsmi, kas nav vērsta pret klimata aizsardzību, bet gan var pat to atbalstīt vai vismaz būt neitrāla attiecībā uz klimata aizsardzību. Divi punkti. Eh, piemēram, pakalpojumu sektors, eh, kur mēs aprūpējam cilvēkus, eh, ja mēs pastiprinām kolokācijas celšanu un vairāk rūpējamies par bērnu audzināšanu un aprūpi, vai tas var nodrošināt izaugsmi? Jā, tas gan nav saistīts ar izmešiem un siltumnīca efektu izraisošajām gāzēm un tā tālāk. Tas ir jautājums, kur tad īsti augt tautsēmniecībai. Otrakārt, ja mēs paskatāmies uz energosektoru un, piemēram, atbalstam vēja enerģiju arī Irijā, vēja iekārtām ir vajadzīgs tērauts alumīnijas, vērš un betons. Eh, tas nozīmē, ka Eh, rodas jautājums, kādā veidā tēraudu, eh, vāru, alumīniju un betonu ražot modernā, efektīvā rūpnīcā, kas ir videi draudzība, eh, vai arī importēt no Amerikas, kur tas ir ražots viss novecojušās rūpnīcās, balstoties uz cenu dempingu. Tā kā es eh, lūdzu akceptēt to, ka ekonomikas izaugsme nav viens pret vienu savietojama ar CO2 izmešu pieaugumu. Atgādināšu, ka pagājušajos gadu desmitos Eiropas Savienība ir būtiski izaugusi un tomēr CO2 izmešas būtiski samazinājušies. Protams, nepietiekami daudz, bet tomēr tendence ir. Eh, tāpēc eh, Eh, mēs eh, varam redzēt, ka šī saite tomēr pastāv arī otrā virzienā. Un eh, vēl mums vajadzētu vēlēties izaugsmi tajos Eiropas reģionos, kur attīstībā līdz šim nav tik attīstīti. Piemēram, Bulgārijas, Horvātijas reģionos, lai viņi saņemtu tādu pašu labklājības līmeni kā Štutgartas vai Dublinas iedzīvotāji. Un tieši tāpēc arī šī te politika uzskati, ka saglabāsies mūsu kohēzijas infrastruktūras sastāvdaļas eh, statusā, jo ir iespējams tādā veidā arī iestāties par klimata aizsardzību. Paldies, un tagad eh, padoms vārdā Tīlikainana kungs. Divas minūtes, lūdzu. Thank you, Madam President. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Cienījamie deputāti, komisāri kungs, dāmas un kungi. Es vērīgi klausējos šodien teiktajā debašu laikā. Debates bija ļoti aktīvas pateicos referentiem, ēnu referentiem un komiteju priekšsēdētājiem, kā arī grupu uh, koordinatoriem par jūsu skaidri savirknētajiem argumentiem. Uh, un eh, varbūt arī tas varētu palīdzēt eh, nos, eh, iz, skaidrāk saprast Eiropas parlamenta pozīcijas, par ko es informēšu arī savus kolēģus padomē. E, protams, ka, e, lai panāktu vienošanos, ir nepieciešamas divas puses. E, padome patiešām darīs visu iespējamo, lai noritētu konstruktīvs deli, dialogs, nodrošinot vienošanās noslēgšanu paredzētajā laikā. Un vēlreiz paldies par jūsu uzmanību. Paldies, un visbeidzot Holmajeras kundze, referente lūdzu. Libē, komis... Komisārkungs, eh, prezidentūras pārstāvi, mīļie kolēģi, vispirms es pievērsīšos Krākunga teikto, kas eh, pieminēja nacionālās dalību valstu kompetences un eh, kas runāja par atsvešināšanos ar iedzīvotājiem. Vai jūs vispār esat ieskatījušies budžeta projektā un skatījāties, kuras rubrikas mēs stiprinām? Vai jūs skatījāties par to, kas ir paredzēts vēža eh, pētniecības pasākumos, pārobežu pētniecības sistēmā, vai jūs esat pievērsušies enerģētikas, savietojamības, eh, tērauda, rūpniecības, attīstības jautājumiem, par kuru runāja nu pat kā komisārs. Un, uh, Eh, kur ir pat labāk eh, šos blakus produktus izmant, iespēja izmantot ķīmiskajā rūpniecībā. Tie ir ļoti konkrēti notikumi un soļi. Ja jūs domājat, ka uz klimatu tas neatstās nekādas sekas, es teiktu, ja mums būs pētniecības rezultāti, tad tos izmantos visi un līdz ar to visa pasaule izjutīs sekas. Mums ir svarīgi būt moderniem, orientētiem uz klimatu strādāt saudzīgi pret vidi un e, piedalīties progresīvos pētniecības pasākumos. Tas arī ir mūsu mērķis saprātīgi savietot dažādus aspektus. Un cienījamā Somijas prezidentūra. E, es godīgi sakot, labprāt e, gribētu mazāk spītīgas atbildes sadzirdēt, bet gan izjust kopīgas aktivitātes un vēlmi. Protams, ir jau runa par kompromisiem un tam līdzīgi, bet eh, padomē vajadzētu spēt paturēties kaut, pa, pavirzīties kaut milimetru uz priekšu. Un es ceru, ka mums izdosies vēl pirms 15. novembra arī tikties sarunā, jo tie cilvēki, eh, kas ir ievēlēti parlamentā, eh, viņi ir tā vērts, lai diskutētu, lai diskutētu kopīgi, dodot spēcīgu signālu, lai tie dāmas un kungi, kas kā briti akcentē negatīvās savas dzīves puses. Es tikai varētu viņiem pateikt to, ka Eiropas auditori arī paskatīsies, ko eh, revizijas palāta paskatīsies, kas notiek Lielbritānijā un eh, kas notiek Velsā, kā tur tiek eh, apieti standarti. Es nedomāju, ka mums vajadzētu īpaši kasīties un necēties. Ja mums ir kļūdas, tad tās ir jālikvidē vai Lielbritānijā vai Vācijā. Tomēr budžetam ir jābūt saprātīgam, loģiskam. Mums ir jāizrāda savstarpējais respekts, kas man ir ļoti svarīgi. Megadnām asot. Paldies. Tagad vārds eh, Gardijā eh, Zabala kundze diva minu, divas minūtes. Paldies priekšsēdētājiem. Monija Holmēra jau teica lieliski galvā ar šiem debatēm, arī es vēlētos eh, piebilst, ka ja ir kāda elastīga institūcija, Eh, budžeta diskusijās, tā tas ir parlaments, un mēs no savas puses šo elastību parādīsim. Nu, tā kā mēs jau esam iekavējuši debatas, es plaši neizteikšos, bet vēlos pateikties Monikai Holmējer par viņas eh, devumu veidojot eh, ziņojumu par ģenerālo budžetu, un praktiski kā mm, atvadu vārdu, jo vēl nav zināms, vai mēs turpināsim diskutēt šo budžetu ar komisāru Ettingeru vai viņa pēc tam, komisāru Hānu. Vēlos pateikties viņam par darbu, jo mēs esam eh, pavadījuši ļoti ilgas nakts stundas strādājot par šo jautājumu, pie šī jautājuma. Un, uh, iekļaujot ļoti eh, nozīmīgus aspektus. Tāpat arī jāapzinās arī tā bīstamība, ka varētu izcelties no eh, samazinājumiem eh, būtiskām programmām. Tāpēc paldies visiem par darbu un cerams, ka izdosies mums runāt līdz pozitīvam rezultātam. Paldies līdz ar to šo darbu kārtības punktu esam izskatījuši. Balsojums būs rīt. Pirms ķeramies pie nākamā darba kārtības jautājuma. Atļausiet jums paziņot, ka ITRE, JURI un LIBE ir uh, iesniegušas um, korrigendums, un līdz ar to nav nepieciešams balsojums, lai apstiprinātu uh, pamatojoties uz reglamentu 241. panta 4. punktu, šos labojumus, eh, uzskatām tos par pieņemtiem. Paldies! Līdz ar to tad nākamais darbkārtības punkts. Petrīs Sārvamā ziņojums 2017. gada budžeta izpildes apstiprināšana Eiropas patvēruma atbalsta birojas. A9 0011 2019. Šāds kods šim ziņojumam. Pirms es atklāšu debatas, vēlos atgādināt, ka brīvā mikrofona procedūrā un arī zilās kartītes jautājumos jūs tos varat uzdot arī elektroniski. Tādēļ arī ņemiet lūdzu līdz balsošanas kartītes uz debatēm. Tātad varat pieteikties, ja vēlties runāt šajās procedūrās elektroniski. Līdz ar to došu vārdu četras minūtes eh, deputātam Sarvamā kungam, referentam. And first I would like to thank Paldies, priekšsēdētājs kundze. Vispirms jau pasaku, pateicos referentiem un arī aģentūru pārstāvjiem un e, šī parlamenta personālam par e, cienījamo darbu e, saistībā ar šo te dokumentu. Šodien mēs diskusējam, diskutējam pēdējo fina, finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu. Un, protams, da, e, runa ir par lietām, kas ietekmē Eiropas Savienības pilsoņu dzīvi. Ir īpaši tas saistās ar Eiropas patvērumu atbalsta biroju. Uh, Eh, no 2015. gada bēgļu krīze ir satricinājusi Eiropu, un kaut arī statistika liecina par to, ka mēs šo krīzi kontrolējam, eh, tomēr mūsu patvērumu sistēma ir rūpīgi jāveido, lai izvairītos no jaunām krīzēm. Un tieši tāpēc arī no Eiropas Savienības izdotā nauda ir jāizmanto efektīvi, lai izvairītos no jebkuras krāpšanas, izmantojot budžeta līdzekļus. Eh, nelaimīgā kārtā šajā te gadījumā tā tas eh, neatiecās uz 2017. gadu. Eiropas revīzijas eh, palāta konstatēja, ka ir daudzas neregularitātes saistībā ar maksājumiem 2000 kas attiecas tieši uz Eiropas patvērumu atbalsta biroju, atšķirībā no visām pārējām aģentūrām. tas, ko mēs šeit konstatējam, mēs runā, redzam, ka tiek pārkāpti labi sabiedriskās pārvaldības principi. Tāpēc 2019. gada martā, 2019. gada martā tika pieņemts lēmums atlikt eh, budžeta izpildes apstiprināšanu, lai izvērtētu eh, vērīgāk šo te situāciju. Uh, un kā budžeta kontroles komitejas pārstāvim eh, viņi visi kopā tomēr vienojās par to, ka eh, apstiprināšana tiek atteikta, jo uh, Olaf eh, konstatējums eh, izvērtējot eh, neregularitāti pārvaldības procedūrās, ļaunprātīgu fondu izmantošanu, sliktu pārvaldību, aizsardz, datu aizsardzības pārkāpumi un daudzi citi punkti. Otrakārt, eh, šeit eh, sistemātiski tika pārkāpt arī pārvaldība eh, trūk, trūkstošas kontrolas dēļ un e, treškārt vismaz 7,7 miljonu eiro, e, kas nozīmē, ka aptuveni 10,3% no apropriācijām netika izmantoti atbilstoši. Mums ir jāakcentē, ka 2017. gada e, budžetu izpildīja iepriekšējās biroja vadības laikā, un tagad ir jauna vadība Tagad mēs redzam, ka jaunā vadība strādā ar citu pieeju un e, cenšas uzlabot iekšējo kontrolas sistēmu. E, kopumā mēs e, nevaram savietot labu pārvaldību ar sliktu finanšu pārvaldību. Es ceru, ka šis parlaments to nepieļaus, jo tāda situācija, ka 2017. gadā Eiropas patvēruma atbalsta birojā nevar būt savienojama ar Eh, budžeta izpildes apstiprināšanu. Paldies! Vārds Ettingera kungam no Eiropas komisijas trīs minūtes. Cienījamā priekšsēdētājas kundze, dāmas un kungi. Es no sākuma eh, gribētu eh, pateikties kolēģim Salmā, kas, kurš bija referents Es domāju, ka šī lieta attiecībā uz 2007. finanšu gada budžetu e, ir e, jāizvērtē. E, vispirms, protams, atcerēsimies, ka Eiropas patvēruma atbalsta birojas spēlē centrālo lomu Eiropā saistībā ar bēgļu politiku un šī te, šis te birojas EASO dod pērtīgu ieguldījumu, veidojot patvērumu sistēmu. Eh, pat labam mēs atrodamies darba procesā, attīstot eh, šo te biroju un uzticot tam ar vien lielākus uzdevumus. Eh, protams, ir nepieciešams, lai birojas baudītu mūsu atbalstu. Pat partneri dalību valstīs atbalsta patvēruma sistēmas, Un eh, šeit, protams, ka bija jāapstrādā eh, ļoti daudz iesniegumi. Eh, arī pārvietojot migrantus pēc brīvprātības principa dalību valstīs, arī tas ir nozīmīgs pasākums, lai nodrošinātu konverģenci nacionālajās sistēmās. Patvērumā birojas izstrādāja normatīvus, kas būtu jāpiemēro visā Eiropā. Eh, dalību valstīm ir tiesības izmantot eh, patvērumu atbalsta biroja ekspertīzi, tīpaši um, saistībā ar situāciju bēgļu izcelsmes valstīs, um, ko uh, šī te aģentūra ļoti labi var novērtēt. Un tagad ir jautājums par EASO pārvaldību eh, un eh, par to, kā tiek uztvērtas eh, pagātnes problēmas. Tās tiek uztvērtas nopietni. Mēs jau no 2016. gada vērīgi kā komisija sekojam EASO situācijā un domājam par to, kādā veidā uzlabot aģentūras darbu, mācoties no kļūdām. Eh, piemēram, eh, iepirkumi eh, un tam līdzīgas lietas ir aspekti, kas mūsuprāt ir ļoti svarīgi. Mēs aktīvi konsultējām šo te biroju, lai palīdzētu likvidēt pieļautās kļūdas gan saistībā ar budžetējumu, ehm, iepirkumiem un rekrutēšanu un citiem jautājumiem. Eh, Eiropas Savienībā ir divu tipu aģentūras. Vienas ir tā saucamās izpildu aģentūras Eh, kas ir eh, komisijas uzdevumu realizēšanas sastāvdaļa, un mums ir decentralizētās aģentūras, kas darbojas eh, ņemot vērā Eiropas sekundārās ties, ties, sekundāros tiesību aktus, un tas ir arī tā paredzēts. Šī gadījumā komisijas Līdzatbildība ir ļoti ierobežota, jo eh, te mēs eh, redzam, ka ir eh, valde un, un padome un dalība valstis šajā pārvaldības procesā un schēmā arī dzem piedalās. Un galvenais, kas nes atbildību, ir menedžmenta līmenis. Eh, principā eh, decentralizētās aģentūras atrodas kaut kur trīstūrī starp padomi, parlamentu un komisiju, bet tāda specializētā pāraudzība, dienesta pāraudzība vai arī priekšstāvju funkcija vai tiesiskā pāraudzība tāda vienkārši nepastāv. Pagājušajos desmit gados Eh, gūtā pieredze eh, arī man liecina par to, eh, ka būtu jāiesaka padomē, ka decentrālās aģentūras E, ņemot vērā to, ka to nozīme pēdējos gados ir būtiski pieaugusi, e, ka šī gadījumā būtu e, jānodrošina skaidra specializētā dienesta un juridiskā pāraudzība. Vai tas ir jāveic komisijai, tas ir cits jautājums, bet principā šāda pāraudzība pati par sevi ir vajadzīga, jo ir vajadzīga iestāde, kas operatīvi darbojas 24-7 režīmā. Un e, šis te uzdevums nodrošināt e, e, tātad visu veicamo savietotos ar garantijas principu. Un, protams, arī aģentūrai ir jālikvidē pašai savi trūkumi, e, jo tā ir arī aģentūras atbildība. Un tāpēc e, ir patiešām e, deputātiem arī jāpadomā par šo te tēmu, un mums kopā ir jāpadomā, ko mēs varam mācīties no šī te gadījuma. Jā, mēs varam atzinīgi novērtēt to, ka valdes un pagaidu izpildu direktors eh, pat laban jau ir paveikuši daudz, eh, sasniedzot eh, no 61 paredzētā pasākuma, uzlabošanas pasākuma īstenojot jau 48. Te ir runa gan par iepirkumu procedūru uzlabošanām, gan arī par pātrināšanu E, e, darbā pieņemšanas pātrinājumu. 2019. gadā ta, tas arī notika, piemēram, e, te tika pieņemti vadības līmenī deviņi jauni darbinieki un palikušas ir tikai sešas vakances. Mēs esam pārliecināti, ka jaunā direktore Grigorija Kunze, kuru e, stājās amatā pirms e, pavisam nesen, ka viņa spēs e, konsolidēt darbu un nodrošināt to, ka organizācijas aģentūras ticamība atkal tiks atjaunota. Komisija jebkurā gadījumā arī skatīsies, ka arī lietas risinās tālāk. Eh, Olaf eh, sastarētajā ziņojumā saistībā ar krāpšanas apkarošanu eh, bija arī pieminētas administratīvās padomes kompetences un saistībā ar aģentūru mērķis ir kopīgi veikt, spērt tādus soļus un novērst to, ka šāda veida starpgadījumi vēl kādreiz varētu atkārtoties. Komisijai tīpaši ir e, svarīgi, e, kāda būs e, aģentūras menedžmenta, jaunā menedžmenta darbs, garantējot adekvātu darbu un savu ekspertīzes pilnīgu nodošanu pārējiem. Pro, e, ņemot vērā, ka patvēruma jautājumi ir liels izaicinājums, mēs jau pirms trīs gadiem izteicām priekšlikumu pār e, transformēt JASO e, par pilnvērtīgo Eiropas aģentūru, kas tādā veidā varētu strādāt pilnvērtīgāk un optimāli. E, tāpēc arī mūsu priekšlikums ir saistībā ar mūsu grozījumiem, e, ir prioritāri tos īstenot, lai šī likumdošana būtu īstenota visātrākajā laikā. És akkor megadnám a szót Zdehovski. Tad došu vārdu Zdehovska kungam, tautas partijas vārtā pusotra minūte. Děkuji, paņem Paldies, priekšsēdētāji. Komisāri, referents, darbie kolēģi, pirmkārt es vēlētos pateikties referentam Sarvamam par uh, labi padarīto darbu. Viņa šodienas prezentācija bija lieliska. Viņš lieliski aprakstīja visas problēmas. Es uh, ap, esmu apmeklējis pirms kādu laikā es savu Maltā un es atceros uh, aģentūras prezentāciju tajā laikā pār tās nolūkiem paplašināties, saņemt jaunus eh, uzdevumus, aktivitātes. Un viņi vēlējās kļūt par vienu no būtiskākajām Eiropas Savienības aģentūrām. Kas notika pēc skandāla? Šī, eh, pēc šī skandāla un pēc tā, kas notika aģentūrā tas ir nosaucams vienā vārdā skandalozi, un mēs nedrīkstam akceptēt eh, neko līdzīgu. Vēlos pateikties revizijas palātai par sadarbību šajā uh, sakarā. Diemžēl darbs vēl pie šī darba uh, eh, pasākuma nav pabeigts uh, kapacitātes trūkuma dēļ, bet tas, kas tika paskaidrots pēc eh, šiem notikumiem, eh, lai kalpo kā me memento more eh, pārējām aģentūrām. Paldies! Nākošais runātājs deputāts Valters. Paldies, priekšsādātāji! Patvērumu atbalsta birojs ir būtiskākais partners migrācijas jautājumu risināšanā, stiprinot stabilitāti uz ārējām robežām, laikā, kad migrācija ir ļoti eh, viens no steidzamajiem jautājumiem. E-, EASOS eh, pienākums ir. Uh, visai sarežģīts, ir jākoordinē darbība patvērums ziņā, ir jāstip, jāpalīdz veidot kopējā patvēruma eh, sistēma un jārisina problēmas valstīs, kas izjūt īpašu spiedienu tādās kā Grieķija un Itālija. Un ESA ir nepieciešams mūsu atbalsts un arī tas saņem sociāldemokrāta grupas atbalstu, bet diemžēl no budžeta kontrolas viedokļa 2017. un iepriekšējie gadi ir pie pilni ar dažādiem pārkāpumiem. Un e, tie izpaužas gan personāla pārvaldībā, gan maksājuma pārvaldībā. Un līdz ar to sociāldemokrāti rīt nevarēs e, balsot pār apstiprinājumu 17. gada budžetam. Nezinām, kādi Eh, uzlabojumi ir eh, panākti pēc 2017. gada, un jaunā direktora vadībā ir panākts ievērojams progress, kā arī īstenots korektīvas darbības nākotnē. Viņa eh, jaunā direktora saņem visu mūsu atbalstu, un tāpēc esmu gandarīti par to, ka rezolūcija, kura liek uzbalsojumu rīt, uzsver šo pozitīvo tendenci. Eh, ņemot vērā pašreizējo progresu, EASO varētu koncentrēties uz nākotnes uzdevumiem, un es ceru, ka mēs tagad varēsim virzīties tālāk, jo mums ir nepieciešams jāsau e kā sabiedrotais, lai risinātu mūsu kopējo migrācijas izaicinājumus un lai nepieļautu turpmākas eh, humānas traģēdijas pie mūsu robežām. Paldies! Nākošais runātājs deputāte Strugarjo Reņu grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji, darbie kolēģi! E, mums ir pilsoņu priekšā jāatskaits par faktiem, un jāsaka, ka EASO nevar saņemt apstiprinājumu par 17. gadu, jo tik eh, milzīgas naudas summas, tie ir 7,7 miljoni eiro, nav tikuši iztērēti pienākami. Problēmas attiec ar valsts iepirkumiem, eh, problēmas attiec uz darbā pieņemšanas procedūrām, bijušais uh, E, direktors e, nebija ar sev atbilstošu rīcību, bija pārkāpuma gadījumi komisāri, e, aģentūras, vai tās būtu decentralizētas vai ne, tam ir jākalpo kā modeli vislabākajām praksēm un arī, ja tām ir jāpliecina visai praktiska līdzekļu pārvaldība. Iepriekšējais direktors pagājušā gadā tika atcelts no amata un vienlaicīgi šis e, e, personisks jautājums e, un lūgums, lai šī persona nevarētu atgriezties darbā kā ierēdnis Eiropas institūcijās. Jaunā direktora ir nākus klajā ar ambiciozu plānu šajā aģentūrā un esmu pārliecināts, ka EASO ir ar ļoti nozīmīgu lomu īstenojot patvērumu politiku. Tāpēc ir jāuzrauga šie plāni un jāpanāk tas, lai tie tiek īstenoti līdz galam. Šeit nav runa par formalitāti, šeit ir runa par parlamentu atbildību, par pārkāpumiem, par to, ka netiek uh, E, pienācīgi izmantoti valsts līdzekļi nav pieļaujami ne EASO, ne citas institūcijas gadījumā. Paldies! Kā nākamā pieteikusies ir Ramona Traubāduls kundze. Paldies, priekšsēdētāji kungs, cienījamie kolēģi. Eiropas Savienība ir nepieciešama funkcionējoša patvēruma organizācijas eh, pārvaldība. Eiropas parlamentā deputāti sagaida, ka visas institūcijas ievēros ētikas eh, un citus eh, Eiropas Savienības regulējumus. Esmu gandarīta par jaunās direktores Grigoriju iecelšanu un par viņas uh, lielisko darbu. Mani kolēģi jau pieminēja, ka tagad viss virzās uz labo pusi. E, pat laban e, varam konstatēt būtisku izaugsmi gan budžetā, gan budžeta apjomā, gan personāla apjomā. Viņiem ir nepieciešams e, citu institūciju atbalsts, lai tā kļūtu par tādu aģentūru, kāda mums ir vajadzīga, kas spētu atbalstīt dalību valstis, iestādes, trešās valstības un patvērumu patvēruma meklētājus, kas Eiropā meklēja palīdzību. Un ja mēs ņemsim vērā, kāda veida ESO mums būtu nepieciešama, e, patiešām mums nevajadzētu apstiprināt 2017. finanšu gada budžetu, bet es skatos uz 2020. gadu, kad jau situācija būs cita. Paldies, saka priekšsēdētājs. Un tagad kolēģis Johims Kūns. Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Es gribētu atgādināt, ka mūsu tēma ir 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana Eiropas patvēruma atbalsta birojas. Te jau nav runa par eh, biroju slēgšanu vai citiem jautājumiem, eh, jo tās vēstis, kas eh, tā pārspīlēti raksturoja situāciju, ir pilnīgi garam, jo te jau mēs runām par budžetas izpildes apstiprināšanu. Un, ja saprotu budžeta eh, regulējumu, tad eh, apstiprināšana nozīmē ieņēmumu izdevumu apstiprināšanu. Ir skaidrs, ka 2017. gadā situācija nebija optimāla. Referents jau runāja par to, ka vairāk nekā 10% līdzekļi tika izmantoti neatbilstoši mērķim. Un jau šis fakts vien, ka tik daudz uh, finansējuma netika atbilstīgi izmantots, uh, E, jau tāpēc vien mēs nevaram apstiprināt šo te budžetu. Tāpēc ātri atrisinājām šo jautājumu. Äh, Un tagad ir pieteicies Ričards Černieckis. Äh, Priekšsēdētājs, komisāri, godējumie deputāti, pirmkārt es vēlētos pateikties komisāram par um, viņa ieguldīto darbu. Un jums ir eh, personība, var jums piekrist, var nepiekrist. Un tas ir eh, uzteicami, kā politiķiem ir savs viedoklis. Tāpat ehm, jāatzīst, ka visai reti atgadās ka tiek atbrīvots no amata aģentūras direktors, kurš strādā pie steidzamiem jautājumiem, jo migrācijas bēgļu jautājums ir jautājums, kas skār ārkārtīgi daudzus cilvēkus, tā skaitā tos, kur par politiku neinteresējas pilnībā. Tas ir skandāls, kas satriec daudzus, tā skaitā daudzus Eiropas deputātus jānorāda, ka 17. gada budžets tika izpildīts, bet fakti rāda, ka tas, kurš uh, kliedz viskaļāk, tas, kas nosoda un dod eh, norādes, kā ir jāpārvalda patvērumu jautājumi ir ar savām problēmām. Nākošais runātājs deputāts Urbans Krespo. Paldies, priekšsēdētāji! Es tikko apmeklēju bēgļu Eh, nometni Lesbas salā, lai iepazītos ar problēmām eh, cilvēktiesību pārkāpumu ziņā un patvērumu grūtībām. Un šeit. Eh, šeit ir sava loma Eiropas patāruma birojām. Maksājuma neveikšana, administratīvo pienākumu neizpildē un pieaugošā uh, sistemātiskā pieprasījumu neņemšana vērā no Sīrijas un Irijas pilsoņiem prakse, kas parāda diskrimināciju attiecībā pret atsevišķām nacionalitātēm un šķiet, ka tā ir daļa no Eiropas robežu eksternalizēšanas jautājumiem, kur e, patvēruma e, atbalsta birojas rīkojas saskaņā. Turcijas interesēs. Mums ir nepieciešams uh, cilvēktiesību aizsā, aizstāviešanas birojs, un mums ir jābūt skaidrai politikai Eiropas ārju robežu pārvaldē un ārpolitikā. Paldies, Lagos kungs! Nākošais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji! Temats ESO sakarā ir ļoti svarīgs un norāda to, ka pastāv vesels tirgus saistībā ar imigrāciju. Lielas naudas summas tiek novirzītas šai jomai un daudzi izmanto šos fondus. Jāmeklē tagad, kas tie ir pastāv eh, personu un organizāciju grupa, kura eh, izlaupa nodokļu maksātāju naudu. Es šīm personām un organizācijām eh, to sakarā lūdzu Grieķijas tieslietu sistēmu meklēt vainīgos manā valstī. Valstī nav nekādas prerogatīvas. Tie, kas pārvalda šos jautājumus, ir nevalstiskās organizācijas. Herr Lopes Aquilar. Nākošais runātājs Lopes Agilārs. Paldies priekšsēdētāji komisāre Tingerža Lībē komiteja, kuru man ir gods vadīt, atbalstīja Eiropas patvērumu atbalsta birojā darbu sākšanu, kā daļu no Eiropas patvērumu sistēmas, jo e, tā pārēdz praktiskus rīkus, kas ir balstītus uz datu pārziņu un faktu pārziņu, un palīdz veidot kopējo patvērumu sistēmu. Bet vienlaicīgi mēs apstiprinām to, ka diemžēl saskarāmies ar vispārīgu bloķēšanu no padomas puses šī biroja sakarā, jo tā nespēja atbloķēt e, patvērumu sistēmas reformas e, bloķēšanu. Un, visbeidzot, revīzija palāta ir norādījusi uz trūkumiem e, patvēruma e, biroja budžeta izpildē. Pār Un tāpēc mēs ceram, ka biroja pārvaldības plāns eh, iekļaus nepieciešamo caurskatāmību, ko vienmēr vēlas redzēt Lībē komitejā, eh, saņemot pretī tās atbalstu darbā. Paldies! Paldies! Un tagad cimnieka kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Eiropas Savienības patvērumu politika ir vieni, vienīga katastrofāla un EASO ir naudas iznīcināšanas me, mašīna. Kā jau ziņojums liecina, mums nevajag